ieņēmēju politisko grupu uh, priekšsēdētāji, Eiropas parlamenta deputāti un komisijas pārstāvi. Tas tik tiešām ir, eh, tā ir privilēģija uzstāties šajā parlamentā. Tad, kad es šeit stāvēju iepriekšējo reizi janvārī, es teicu, ka ekonomiskā krīze ir novedusi Eiropas, par, Eiropas Savienību pie pārbaudījumiem. Mēs piedzīvojām nepieredzētu krīzi Eiropas Savienības eh, vēsturē. Situācijas nopietnība, izaicinājuma uh, smagums un eh, problēmas, ar kurām saskārās Eiropas Savienība, tās nevajadzētu novērtēt par zemu. Es to teicu jau mūsu prezidentūras sākumā. Mums sa, nevajadzēja samazināt uh, to, ko mēs gaidījām no Dānijas prezidentūras, bet drīzāk skaidrot to, kas tad ir uz spēles, uh, tad, kad Eiropas Savienība cenšas izkļūt no krīzes. Pagājušo mēnešu laikā Eiropas Savienība ir bijusi spiesta pieņemt ļoti svarīgus lēmumus, kas uh, noteiks Eiropas nākotni nā, nākamajos gados un nākamajos gadu desmitos. Protams, tas nav vienkāršs uzdevums. Savienībā, kas ir plaša, sarežģīta, tāda kā mūsējā. Bet līderiem visā Eiropā nevajadzētu aizmirst par to, ar kādām problēmām patiesi saskars Eiropas Savienība šobrīd. Mūsu nākotnes labklājība, mūsu eh, cerības ir uz spēles. Mēs vēl neesam izkļuvuši no šīs vētras un joprojām saskaramies ar vairākām savstarpēji saistītām problēmām un izaicinājumiem. Un es vēlētos atgādināt par Konrādu Adenauer ar savu laiku teikto. Viņš teica, ka Eiropas vienotība bija dažu sapnis, tā kļuva par daudzu cerību un šobrīd tā ir kļuvusi par nepieciešamību mums visiem. Šie vārdi varbūt nekad nav bijuši tik patiesi kā šobrīd. Eiropas Savienība ir nepieciešamība mums visiem, kā Eiropas institūciju pārstāvjiem mums ir un mēs izjūtam pienākumu rast risinājums, kas um, vedīs mūsu savienību uz priekšu, un mēs zinām, ka mē, mums tas ir jādara mūsu pilsoņu labā. Tad, kad es šeit stāvēju janvārī, es lepni paziņoju, ka esmu uh, no sirds Eiropieti. Pēdējo sešu mēnešu laikā es esmu gūst tikai un vienīgi pārliecību par to, ka Eiropas projekts ir vajadzīgs. Es ticu mūsu institūcijām, mūsu centieniem un mūsu kopējai atbildībai. Ja mēs eh, vēlamies eh, solidaritāti, labklājību, mums tas, eh, tā ir jāsniedz kopā, kopā rodot risinājumus, un tieši par to ir bijusi runa mūsu prezidentūras laikā nodrošināt solidaritāti, izaugsmu un labklājību visiem kopā. Mēs uzņēmāmies mūsu uzdevumu nodrošināt to, lai Eiropas Savienība joprojām darbotos un tā, lai tā joprojām sniegt nepieciešamos risinājumus mūsu pilsoņiem. Un mēs to darījām balstoties uz uh, kādu, ko mēs visi labi zinām, e, teikto, kas teica, Eiropa netiks izveidot vienā mirklī, balstoties uz vienu plānu. Mums izdosies to panākt tikai un vienīgi um, radot pakāpenisku solidaritāti. Protams, ka to teica Šūmans un Eiropas vēsture un Eiropas integrācija pilnībā to pierādīja. Es domāju, ka Šūman vārdos ir pilnīga patiesība mūsu savienība ir veidot no pašiem sākumiem, balstoties uz uh, solidaritātes uh, akmeņiem. Daži no tiem ir bijuši maziņi, maziņ, daži no tiem ir bijuši lielāki, bet akmenīt pa akmenītam mēs esam centušies nodrošināt šo solidaritāti. Un, manuprāt, tā ir mūsu savienības būtība. To mēs esam centušies arī darīt cenšoties radīt rezultātus - darba vietas un izaugsmu zaļāku, ekonomiku drošāku Eiropu. Tās ir bijušas Eiropas, eh, tās ir bijušas Dānijas prioritātes. Bet, protams, ka bez rezultātiem tie ir tikai tukši vārdi, un es uzskatu, ka Eiropā ir izdevies sasniegt rezultātus. Mm, Eiropa padomē eh, pieņemtie lēmumi ir bijuši šie rezultāti. Tas viss, protams, neatrisinās viss Eiropas Savienības problēmas, bet tā tomēr ir gaisma tuneļu galā tiem cilvēkiem, kas šobrīd izjūt krīzes radītās sekas, tiem, kas ir ārpus darba tirgus, tiem, kas ir palikuši bez iespējām, tiem, kam ir nelielas izredzes nākotnē, jaunajiem cilvēkiem. Mēs dodam šo cerību un skatu nākotnē jaunas darba vietas un izaugsme Eiropā. Bet, protams, ka mūsu darbs neaprobežojas tikai ar to vien. Mums ir jābūt uh, ļoti uzmanīgiem, lai uh, šie te pieņemtie dokumenti pārvērstos reālos rezultātos. Mums ir jāpārliecina dalību valstis, Eiropas parlaments, visi par to, ka ir jāīsteno šie pasākumi. Pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē Mēs nevaram pieņemt, ka nākamās paudzes dzīvos lielākā labklājībā un ar lielākām cerībām nekā mēs. Un tas viss uzliek mums milzīgu atbildību par mūsu pilsoņiem, par mūsu uzņēmumiem, un tā ir bijusi viena no prioritātēm mūsu prezidentūras laikā. Es vēlētos uzsvērt dažus rezultātus, kas ir sasniegti mūsu prezidentūras laikā. Cenšoties panākt dinamiskāku Eiropu, Danijas prezidentūra ir centusies īstenot pasākums pētniecības, izglītības, infrastruktūras un vienotā tirgus jomā. Mēs to visu esam darījuši, lai veicinātu izaugsmi un tādējādi izaugsmi, kas būtu balstīta uz darba vietu ražī, radu, radīšanu. Es priecājos par to, ka mums ir izdevies um, panākt vēsturisku kompromisu par patentu reformu padomē. Pēc vairāk nekā uh, 13 gadu uh, diskusijām tas beidzot nozīmēs soli uz priekšu uzņēmumiem Eiropā, kas cenšas radīt jaunas darba vietas. Varbūt, ka mums visiem uh, nav pieņemami visi eh, pasākumi, kas ir iekļauts šajā reformā, bet katrā ziņā tas ir solis priekš, kas palīdzēs mūsu uzņēmumiem. Uh, Es priecājos arī uh, par to, ka mēs pieņēmām tiesanapniešanas uh, eh, reformu. Tas viss samazinās uh, eh, to slogu, kas gulstas uz mūsu pilsoņiem un uzņēmumiem. Uzņēmumiem, kas varēs veicināt izaugsmu. Vēl viens svarīgs uh, rezultāts ir Eiropas standarta sistēmas modernizēšana, kas modernizēs vienoto tirgu. Mēs esam uh, panākuši arī citas vienošanās, kas palīdzēs piekļūt uh, līdzekļiem Eiropas uzņēmumiem un sociālajiem uzņēmumiem. Un arī tas ir ļoti nozīmīgs solis cenšoties radīt izaugsmu Eiropas Savienībā. Mēs zinām, ka vienotais tirgus ir bijis viens no lielākajiem sasniegumiem Eiropas Savienībā, un lai tas pilnībā varētu, lai varētu izmantot pilnībā tā potenciālu, mums ir jāturpina to modernizēt. Otrs eh, galvenais mērķis bija nodrošināt atbildīgāku Eiropu. Nepieciešamība pēc eh, fiskālās konsolidācijas un eh, budžeta disciplīnas ir apšķir, absolūti izšķirīga, ja mēs vēlamies izkļūt no krīzes. Mēs uzsākām nopietnus pasākums Dānijas prezidentūras laikā padomas vienošanās par divpaku nodrošinās eh, spēcīgāku uzraudzību budžeta plāniem, eh, kas tiek pieņemti Eirozonā un eh, stingrāki kopīgie noteikumi ļaus mums labāk uzraudzīt to, kāda ir situācija dalībvalstīs. Mums ir izdevies paiet diezgan tālu uz priekšu, un es ceru, ka Kipras prezidentūra turpinās šo darbu. Vēl viens svarīgs solis uh, attiecībā uz uh, kapitāla prasībām. Par to mēs vienojāmies iepriekšējā mēnesī. Šī direktīva ļaus samazināt izmaksas un risku krīzes uh, gadījumā, ja mēs piedzīvot tādu pašu krīzi kā 2008. gadā. Un mēs esam strādājuši pie tā, lai dalībvalsts stingrāk apņemtos ievies struktūrālās reformas. Uh, Pirmais um, Eiropas semestrs ir um, izšķirīgs solis ceļā uz atbildīgāku Eiropu. Visi šie rezultāti palīdzēs um, palielināt uzticēšanos Eiropas finanšu sistēmai. Un es uzskatu, ka tas novedīs pie lielākas politiskās at atbildības un spēcīgākas budžeta disciplīnas. Un visbeidzot, mēs esam spēcīgi strādājuši uh, lai sistematizētu Eiropas Savienības budžetu, lai tas veicinātu izaugsmu, un mēs uh, pieņēmām svarīgus soļus Eiropadomē. Un arī šajā gadījumā es vēlētos uh, ļoti pateikties Eiropas parlamentam par konstruktīvo sadarbību šajā procesā. Mēs esam pārliecināti, ka mums ir nepieciešams novirzīt vairāk līdzekļu tādām jomām kā pētniecība, izglītība, enerģētiku un zaļās tehnoloģijas. Pasākumi, kas veicina um, darba vietu radīšanu, ir bijusi mantra Dānijas prezidentūrai pēdējo mēnešu laikā, un es priecājos par to, ka Eiropadom to uzsver pagājušajā nedēļā. Kā jūs zinat, pāreja uz zaļāku ekonomiku ir bijis bijusi viena no um, svarīgākajām politiskajām prioritātēm Dānijas prezidentūrai, un es apsveicu kopīgo vienošanos par enerģētikas ef efektivitātes direktīvu. Te ir nepieciešama liela elastība un uh, pacietība no uh, visām pusēm, un es vēlētos pateikties visiem, kas strādāja pie šī projekta. Bez jums mums tas nebūtu izdevies. Šī direktīva ir ārkārtīgi nozīmīga, lai mēs panāktu savus mērķus, pārveidojot Eiropu par konkurēt spējīgu zem oglekļa enerģijas um, reģionu. Un šī direktīva papildus vēl arī radīs simtiem tūkstošiem darba vietu Eiropā, un tas nodrošinās arī to, ka Eiropas Savienība uh, nokļūs tuvāk savam mērķim, proti enerģijas samazināšanai par 20% līdz 2020. gadam. Es uzskatu, ka tas ir lielisks rezultāts. Es vēlētos uzsvērt to, cik ļoti novērtēju Eiropas parlamenta vēlmi uh, panākt kompromisus pārēju uz šo zaļo ekonomiku jūsu iesaistīšanās būs vēl vairāk nepieciešama turpmākajos gados. Mūsu centieni par atbildīgāku, zaļāku Eiropu ir saistīti arī ar drošāku Eiropu. Dānijas prezidentūra ir eh, panākusi arī taustāms rezultāts šajā jomā. Mēs esam piešķīruši kandidātu valsts statusu Serbijai, uzsākuši pirmsiestāšanās sarunas ar Melkanu, un tas novedīs, tas palīdzēs stabilizēt situāciju Rietumbalkānos. Mēs panācām arī vienošanos par patvērumu pakotni, kas palīdzēs nodrošināt efektivitāti, juridiskās tiesības un vienotāku, uh, vienotāks noteikums dalībvalstīs. Cienījumās dāmas un godātie kungi, kopā ar Eiropas parlamentu un komisiju mums ir izdevies uh, panākt ļoti daudz ko. Un šobrīd es priecājos par to, ka mums izdevās panākt šīs vienošanās, bet to mums izdevās uh, pateicoties uh, konstruktīvai sadarbībai ar Eiropas parlamentu, Eiropas komisiju un, protams, ar dalībvalstīm padomē. Es uzskatu, ka Dānijas prezidentūras sasniegumi ir arī Eiropas parlamenta sasniegumi. Mums katram ir sava loma, eh, izmantojot eh, to potenciālu, kas, eh, kāds ir kopienas metodei. Mēs spēlējam dažādas lomas, dažkārt varbūt aizstāvam atšķirīgas intereses. Padomi un Eiropas parlaments varbūt vienmēr nebūs viens prāts bet karsts debats par uh, Schengens izvērtēšanas mehānismu, piemēram, bija viens no šiem piemēriem. Taču mēs ieguvām arī iedrošinājumu no tā, ka sarunas pēdējos sešu mēnešu laikā ir notikušas elastības gaisotnē, vēloties sasniegt, sasniegt kopīgu pamatu un ar ciešu apņemšanos uh, nodrošināt to, ko pilsoņi no mums sagaida. Solīt pa solim mēs esam virzījušies uz priekšu, un tas uh, parāda mūsu sadarbības gaisotni. Un gal, galā e, mēs visi vēlamies, lai Eiropa ietu pa labklājības un izaugsmas ceļu. Mēs vēlamies e, piepildīt šīs ambīcijas. Par to ir runa Eiropas Savienībā, un tieši tāpēc mūsu sociālais modelis ir tik uh, unikāls. Tāpēc mūsu ekonomikas ir bijušas tik veiksmīgas pēdējo gadu laikā. Un tāpēc mums ir jādara viss iespējamais, lai tās varētu attīstīties nākotnē. Eiropas virzīšana ārpus krīzes un pēc krīzes nav, tajā nevar būt runa par atteikšanos no mūsu sociālā modeļa. Runa ir par gluži pretējo. Mums ir jāizved mūsu valstis Eh, no krīzes, neapdraudot pamatvērtības. Pamatvērtības kā solidaritāte, drošības tīkli un vienādas iespējas visiem. Sarešķītie lēmumi, kurus mēs pieņemam šodien, kurus pieņemsim rīt, tie nedrīkst apdraudēt solidaritāti. Gluži pretēji. Mēs to visu darām, lai aizsargātu mūsu dzīves modeli, Eiropas eh, sociālo modeli, mūsu vērtības. Un mēs turpināsim to darīt arī turpmāk. Vienīgais uh, veids, kā virzīties uz priekšu, ir ciešāka sadarbība mūsu visu starpā. Atbilde uz mūsu visu pašreizējo izaicinājumu ir vairāk Eiropas, nevis mazāk. Un tas ir bijis vadošais princips Dānijas prezidentūras laikā. Paldies! Thank you. Dank, Frau. Paldies, Tornieks Šmits kundzei, un tagad komisijas vārdā uzstāsies priekšsēdētājs eh, Manuels Barozu. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji, premjerministras kundze, godātie deputāti. Sākumā vēlējos pateikties eh, Torninga Šmitas kundzei arī uh, Eiropas lietu ministram Vāmenam par ārkārtīgi aktīvu uh, prezidentūras vadīšanu. Prezidentūra saucās Eiropa darbā. Domāju, ka patiešām uh, šis moto bija atbilstoši. Jūs darījāt visu, lai varētu garantēt stabilitāti Eiropā šajos tik sarežģītajos laikos. Uh, Premjerministrs kundze, es īpaši augstu vērtēju jūsu personālo iesaisti, personīgo iesaisti, garantējot izaugsmas eh, darba kārtības labāku īstenošanu. Es gribēju teikt, ka jūsu valsts eh, kalpo par uh, iedvesmu samotu ļoti daudzām citām valstīm Eiropas Savienībā un arī ārpus tās. Protams, jūsu darbs ļoti labi ir ilustrēts pēdējās Eiropadomas secinājumos. Jūs esat strādājuši ļoti daudzās jomās. Uh, Mēs šodien runājam tieši par Eiropadomi, un, eh, protams, tajā tika aplūkots ļoti liels jautājums skaits, tādēļ pieskaršos tikai dažiem. Ekonomika. Mēs jau gandrīz esam noslēguši otro Eiropas pusgadu, ārkārtīgi padziļināts, pamatīgs darbs notika, ņemot vērā arī komisijas valstīm veltīto ieteikumu izvērtēšanu. Es esmu gandarīts par paveikto. Protams, eh, šo darbu nevar. Uh, atsaistīt no ekonomiskās izaugsmas veicināšanas, un premjerministrs Kunds pareiz norādīja, ka izaugsmu var garantēt tikai apvienojot mērtiecīgas investīcijas ar tālējušām reformām, un daudz valstu un valdību vadītāji to ir sapratuši tādā veidā, pieņemot uh, konkrētas rīcības plānus. Es esmu patiešām gandarīts par uh, to, cik ātri uh, tika izstrādāts priekšlikums par pilotu obligācijām infrastruktūrā, aviācijas nozarē, enerģētikas nozarē. Es esmu tāpat gandarīts, ka esam panākuši vienošanos par komisijas priekšlikumu. Domāju, šī iniciatīva piesaistīs jaunas iniciatīvas, jaunas investīcijas. Un tāpat es augstu vērtēju vienošanos par uh, tā saukto divpaku, kas pierāda, ka Eiropas Savienība ir gatava veikt labāku kontrolu un pāraudzību šajā jomā, un tas ir tikai pirmais solis īstenojot fiskālo līgumu. Es ceru, ka parlaments kopīgi ar Kipras prezidentūru varēs noslēgt vienošanos jau pirms gada beigām. Uh, Protams, mums ir jāuzlabo stabilitāte finanšu tirgos, ir e, jāveicina labāka finanšu pakalpojumu sniegšana un ir izveidots e, priekšlikums par vienoto e, maksājumu zonu Eiropas Savienībā. Ir arī likumdošanas paketi, kas attiecas uz banku kapitāla prasībām. Un pēdējais komisijas priekšlikums par finanšu darījumu nodokli, diemžēl, netika uzņemts ar sajūsmu dalību valstīs. Uh, Tādēļ es gribētu uzsākt sarunas, um, balstoties uz paplašināto sadarbību ar visām dalību valstīm, kas vēlas paņemt šo iniciatīvu. Es gribēju teikt, ka pēdējo mēnešu un nedēļu laikā gan ASV, gan Eiropā lielākajās bankās mēs esam Uh, pieredzējuši, ka joprojām tiek izmantot tādi paradumi, kas joprojām uh, tika izmantot arī finanšu krīzes laikā. Mums ir jāpieliek punkts tirgus manipulācijām un ir pienācis īstais brīdis to darīt. Mums ir jāpadomā arī par sabiedrības interesēm, jo nevar pieļaut, ka tikai banķieri iedzīvojas uz viņu rēķinu. Pre, premjerministrs kundze, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, e, godātie deputāti. Mums bija ļoti sarežģīts sarunas par direktīvu, kas veltīta energoefektivitātei. Un, protams, tas ir svarīgs solis, lai varētu sasniegt 20% e, CO2 samazinājumu 2020. gadā. Komisija runā par to, ka ir uh, jābūt lielākai energotaupībai, un uh, tā ir jāpieaug vismaz par divām trešdaļām, lai mēs varētu sasniegt uh, eh, 2020. gadam nospraustos mērķus. Tāpat man ļoti patika vienošanās par viesabonēšanu trīs likumdošanu. Tā ir tieši tāda likumdošana, kas nāks par labu taustāmā veidā mūsu pilsoņiem. Tika uh, uzlikta. Uh, uzlikt augstē, augšējie griesti, noteikti augšējie griesti datu viesabonēšanai, un tas varēs labāk eh, palīdzēt sasniegt vienotā digitālā tirgus mērķus. Tāpat augstu vērtēju vienošanos par standartizācijas eh, sistēmu, kas ļaus vienkāršāk noteikt standarts Eiropas Savienībā. Tāpat vienošanās padomē par eh, uzņēmumu kapitālu uh, Un par uh, alternatīviem uh, strīdus risinājumu mehānismiem uh, bija tādi uh, likumdošanas akti, kas ir ārkārtīgi labi. Tāpat uh, mēs arī sasniedzām uh, progresu runājot par profesionālo kvalifikāciju likumdošanu. Protams, eh, norisinās arī debatas par Eiropas patentu. Par to ir norisinājušās debatas īstenībā jau vairāk desmit gažu garumā. Eh, dalība valstis vienojās par kompromisu, bet, diemžēl, uh, No sākotnējā priekšlikuma, ko piedāvā komisija, tiek svītrotas ļoti svarīgas atsauces, kurās tiek izmantots tieši kopienas mehānisms, kopienas princips. Komisija ir bijusi atturīga, paužot savu pozīciju, un arī valstu un valdību vadītājiem Eiropadomē es to skaidru un gaišu pateicu. Tādēļ visām trim institūcijām ir uzmanīgi jāizvērtē situācija. Mēs esam gatavi sadarboties ar jums. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, Protams, pēdējā pusgadā ārkārtīgi daudz tika runāts par DFS, jeb daudzgadu finanšu schēmu. Eiropā domē tika runāts par sarunu kasti, ko sagatavoja Dānijas prezidentūra, un tādā veidā būs eh, iespējams noslēgt sarunas Kipras prezidentūras laikā, vienojoties līdz 2012. gada novakarēji. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, es vēlreiz gribēju atkārtot, ka komisija lūdz, lai tiktu ņemtas vērā visu institūciju institucionālās prerogatīvas. Komisija, gatavojoties Eiropa padomē, vienmēr atkārtoja šo principu un lūdzu to ievērot arī citām institūcijām. Es gribu uzsvērt, ka šajā sarunu kastē, sarunu instrumentā joprojām nav iekļauti visi elementi un ir manāmi deficīti konkrētās jomās. Tieši tādēļ Eiropas komisija ir eh, gatava izstrādāt labākus priekšlikumus eh, nākamās valsts prezidentūras laikā. Mēs uzskatām, ka Eiropas budžets ir eh, ļoti vērtīgs instruments, lai piesaistītu jaunas investīcijas un radītu vairāk jaunu darbvietu un veicinātu izaugsmi. Tāpat eh, augstu vērtējam jauno finanšu regulu. Gribēju pateikties gan padomes, gan parlamenta pārstāvjiem, kas mūs atbalstīja šajā grūtajā procesā. Sarunas bija ilgas un mokošas, un finanšu regulas pieņemšana gada beigās ļaus eh, veidot spēcīgāku un stabilāku finanšu ietvaru. Pateicoties DFS, es ceru, ka padome un komisija kopīgi ar parlamentu varēs vienoties līdz šī gada beigām. Un mēs varēsim raidīt pareizo signālu, proti, ka mūsu budžets ir pietiekami spēcīgs, lai atbalstītu izaugsmi un veidot, palīdzētu veidot jaunas darba vietas. Tie ir sarežģīti lēmumi, ko esam pieņēmuši grūtos laikos. Priekšsēdētāja kungs! Godātie deputāti, ja runājam par iekšlietām un tieslietām, šeit arī ir novēlots uh, progress, uh, bija uh, uzņemšanas uh, noteikuma direktīva, tāpat tika finalizēts darbs pie Dublinas direktīvas un joprojām norisinās darbs arī pie citiem likumdošanas projektiem šajā jomā. Bet ir joprojām eh, jāveic darbs pie uh, juridiskā pamata attiecībā uz Schengens izvērtēšanas mehānismu. Komisija grib pieņemt tāds risinājums, kas būs izmantojami praksē, nevis tikai abstrakti. Tādēļ kopīgi ar parlamentu mums ir jāvienojas par tādu Schengens izvērtēšanas mehānismu, kas ir ļoti eiropeizēts un eh, tāds vispārīgā pārskata modelis nedarbojas. Uh, 2011. gada martā Eiropadomē mēs jau par to vienojāmies, un pateicoties Lisabonas līgumam ir jākonstatē, ka cilvēku brīvu pārvietošanās ir visas Eiropas Savienības interesēs. Eiropas komisija joprojām mēģina meklēt labāks risinājums, jo pašreizējais mums nav paprātam. Priekšsēdētāja kungs, premjerministrs kundze, godātie deputāti. Tagad Eh, runājot par ārpolitiku, ja mēs runājam par Eiropas Savienības iekšpolitiskiem jautājumiem, mēs nevaram par tiem runāt, nepieminot arī mūsu attiecības ar trešajām valstīm. Ļoti daudzas no mūsu ambiciozākajām eh, darba kārtībā mēs nevarējām izpildīt, bet mēs eh, turpinājām vest sārunas ar būtiskiem partneriem un, protams, mēs varējām uh, labi ieviest arī savas nostādnes sadarbībā ārpolitikas jomā. Es gribēju arī uzteikt padomes un parlamenta darbu. Es gribēju teikt, ka Rio 20 konferencē piedalījās arī e, Tornings Šmits kundze, un tas noteikti bija liels ieguvums bez tādas Eiropas Savienības vienotības mēs nebūtu vienojušies par ļoti svarīgiem jautājumiem. Zaļa izaugsme tagad ir tāds darba kārtības punkts, ko ir atzinīgi vērtējis viss starptautiskā kopiena, un tas vairs nešķiet kaut kas nesasniedzams. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, mēs pēdējo sešu mēnešu laikā esam panākuši lielu progresu un gribēju atkārtot savus pateicības vārdus par šo auglīgo sadarbību bet, protams, mēs saprotam, ka joprojām daudz kas ir jādara, lai šos grūtos laikus beidzot varētu pārvarēt. Un es e, gribu, lai visi institūcijas ir pietiekami ambiciozas, cīnoties pret kopīgiem izaicinājumiem. Paldies! Paldies komisijas priekšsēdētāju kungam. Tagad ETP grupas vārdā Kariņa kungs. Godājamais priekšsēdētāju kungs, cienījumā premjerministrs kungs, komisāra kungs krīzes apstākļos visbiežākā tendence ir veltīt visus spēkus konkrētas krīzes risināšanai atstājot visu citu novārtā. kā mēs labi zinām pēdējā pusgada laikā un ne tikai galvenā uzmanība vispār un galvenā runa presē ir par finanšu un ekonomikas krīzi un dānijas prezidentūrai ir bijis ļoti liels kārdinājums veltīt visu enerģiju un visas savas pūles tikai šiem jautājumiem atstājot visu pārējo kas mums arī ir svarīgi novārtā. bet dānijas prezidentūra šo nav darījusi un šeit man jāsaka visu cieņu īpaši ka tā ir maza valsts ka viņi ir spējusi vienlaikus veltīt uzmanību varētu teikt tām, tām galvenajām problēmām kas mums ir bet arī risināt daudzus citus jautājumus es nerunāšu par daudziem citiem jautājumiem to runāja jau baroso kungs un citi runās es vēlos uzsvērt tieši enerģētiku. domājot par mūsu interesēm nākotnē protams ļoti svarīgi ka mēs virzamies uz vienotu eiropas enerģētikas politiku. tas palielinās eh, mūsu energopiegādes drošību palīdzēs samazināt co izmešus un ļoti svarīgi palīdzēs samazināt mūsu importa atkarību un dānijas prezidentūras vadībā ir izstrādāta gan energoefektivitātes likumdošana gan likumdošana par ko nobalsosim tikai septembrī šajā parlamentā par energopiegādēm no trešajām valstīm. šajā likumdošanā par energopiegādes līgumiem ar trešajām valstīm dānijas prezidentūra sastapa absolūto pretestību no pārējās padomes. faktiski vairums padomes dalībvalstis nevēlējās šo likumdošanu vispār pieņemt jebkādā redakcijā. Un, pateicoties Dānijas prezidentūras vadībai, ir panākts kompromisa risinājums, par ko parlaments varēs arī septembrī nobalsot, kas tomēr mūs virzīs vienu soli tuvāk kopējai enerģētikas politikai. Tātad viss cieņa un paldies Dānijas prezidentūrai, kuri veltīs enerģiju un pūles ne tikai krīzes ekonomikas krīzes risināšanai bet arī citiem mums svarīgiem jautājumiem. Paldies! Paldies Kāriņu kungam. Tagad sociāla demokrāta grupas vārdā Svobods kungs. Jā, prezident, Frau Ministerpräsident. Priekšsēdētāja kungs, premjerministrs kundze, sirsnīgs paldies par jūsu veikumu prezidentūras laikā. Un paldies arī par šo sarakstu, ko jūs šodien mums nolasījāt. Es gribēju teikt, ka šis saraksts ir visai iespaidīgs. Jūs esat patiešām daudz paveikuši prezidentūras laikā. Protams, Dānijas prezidentūru aptumšoja e, divi notikumi, proti ekonomikas krīze Tomēr esmu ļoti priecīgs, ka pēdējās Eiropa padomas laikā mēs tomēr varējām pavirzīties pāris solīšus uz priekšu. Uh, izaugsmas virzienā, jo tas patiešām ir jādara, lai varētu krīzi beidzot pārvarēt. Un arī padomes aktivitātes, Eiropas patents tika pieminēts. Jā, Eiropas parlaments jau vairākus gadus ir cīnījies par šādu patentu, un bija ārkārtīgi daudz strīdu starp valstīm, un mēs centāmies tos nogludināt. Un beigās dažas valstis kaut kādā veidā pamanījās, šo labo projektu sabojāt. Un tas ir visai zīmīgi, ka, piemēram, eh, apvienotā karaliste, kas visu vienmēr kritizē, eh, grib arī parūpēties, lai eh, šis eh, Eiropas patentu birojs atrastos eh, apvienotā karalistē. Tas patiešām ir nepieņemami. Un runājot par budžetu, atkal šeit notika kaut kas nepatīkams, atkal padome mēģināja iejaukties un visu darīt pa savam prātam. Un uh, Eh, Van Rompējkungs pareiz teica, katram ir jādara tas, ko viņš prot darīt vislabāk. Pārdomai kopīgi ar parlamentu ir eh, jāsaprot, eh, kādas ir mūsu galvenās kompetences, kurš tad šeit ir likumdevējs un nevajag vienam jaukties otru darbā. Tālāk, energoefektivitātes direktīvu. Mēs runājam nevien par direktīvu, mēs runājam par izturēšanos, runājam par nostādnēm, par virzību. Es gribēju pateikties Turmes kungu kungam par to, ka viņš darīja tik daudz un tik apņēmīgi cīnījās par šo projektu. Un, protams, ir jāspēr lielu soļus priekš, nevis tikai tādi mazi mazītiņi. Mums ir eh, jāpanāk, lai energo jomā mēs panāktu šo pagriezienu, šo izlauzienu uz priekšu, lai mēs varētu radīt tūkstošiem jaunu darba vietu. Daudz saka, darba nav, ka darba, aptrūkstās darba vietas Eiropas Savienībā, bet ja mēs runāsim par zaļu ekonomiku, par energo taupīšanu, tad Eiropas Savienībā ir iespējams radīt tūkstošiem jaunu darba vietu. Tās nekur nav pazudušas, mums tikai ir jārada darba vietas pareizās jomās. Es ceru, tās dalība valstis, eh, kas joprojām ir visai negribīgas eh, pieņemt reformas, tomēr to darīs un virzīsies zaļās enerģijas virzienā. Tālāk es gribēju uh, uzteikt Vamena kungu, kas ir iecelts par Eiropas lietu ministru. Viņš darīs ārkārtīgi daudz prezidentūras laikā. Es domāju, ka jūs bijāt tāds izcils paraugs, kā var darboties Eiropas Savienības līmenī, tajā pašā laikā aizstāvot savas valsts intereses. Un ja Dānis prezidentūra vainagos ar panākumiem, tas noteikti ir arī jūsu nopelns. Paldies! Vielen Dank, Herr Paldies. Tagad liberāļu grupas vārdā Grāfs Lambsdorfs. Jā, ja, vielen dank, Herr Präsident. Priekšsēdētāja kungs, eh, padoms priekšsēdētājs kundze, eh, komisijas priekšsēdētāja kungs, eh, deputāti, daudzi šeit runāja par solidaritātu un par to, ka Eiropas parlamentā tas ir viens no galvenajiem principiem, viens no mūsu fundamentiem, bet katru demokrātisku veidojumu ir jābūvē uz ļoti stabilu fundamentu un pēdējo sešu mēnešu laikā mēs esam ļoti daudz runājuši par solidaritāti. Un īstenībā es būtu gribējis labprāt dzirdēt arī kaut ko par solidaritāti solīdu politiku, jeb tādu stabilu politiku, kā cīnīties pret parādu krīzi dalību valstīs par labāku kontroli. Jūs eh, pieminējāt divpaku, jā, eh, tas bija likumdošanas projekts, pie kura tika strādāts tieši jūsu prezidentūras laikā. Mēs eh, pieprasījām tādu parādu dzēšanas fonda izveidi, un Eiropa padomas secinājumi joprojām nav atbildējuši uz daudziem urdošiem jautājumiem. Svabads kungs pieminēja izaugsmas paktu. Es zinu, ka tas ir sevišķi svarīgs tieši viņam, bet Špīgel žurnālā ir, tas ir nosauc par tādu uh, um, mājas manevru, un uh, tur ir runāts par 50 miljardiem. Uh, Hāna kungs runāja par papildus finansējumu. Es nezinu, vai tādā veidā mēs varam patiešām veicināt pilsoņu uzticību. Ir jābūt kontrolē un atbildībai. Protams, mēs gribam, lai ir izaugsme, mēs gribam Eiropas patentu, bet es varu pilnībā piekrist Svobodas kungam, ka tas, ko darīja padomu, bija galīgi absurdi. Uh, proti eh, Londona, Parīze, Mīnhene, tā tad viens birojs ar trim dažādām atrašanās vietām, tas pierāda, ka Eiropas Savienība padome konkrēti nav gatava pieņemt svarīgs lēmums tik svarīgā eh, jautājumā pieņemt tālajošas lēmumus. 127.6 pantā ir minēts, kādai ir jābūt banku uh, iestādes darbībai, bet ja, piemēram, banku uzraudzības aģentūra atradīsies divās vietās, nu kas tad īsti notiks, kā tā varēs veikt savu darbu? Uh, Es domāju, mums būs grūti pastāstīt arī pilsoņiem eh, šādu principu ieviešanu, un tādēļ vajadzētu labi pārdomāt pirms pieņemt lēmumu. Es vispār nepieminēju šeit pat Schengenu. Es zinu, ka jūs. Uh, daudz dariet šajā jomā, un īsnībā tas bija varbūt tāds nevieglāks lēmums, bet uh, Serbijas un Melnkalnas gadījumā progress noteikti ir sasniegts. Paldies! Zaļo grupas vārdā Kons Bendits, lūdzu. Don't. Godētāji, mm, priekšsēdājas kundze, ko tad es teikšu tā kungs, iedomāsimies, iedomāsimies, ka prezidenta dejošā valsts un komisijai izdodas pēc sešiem mēnešiem šeit ierasties un saka, nu jūs visi zinat, ko mēs esam paveikuši. Mēs daudz esam paveikuši, tas tiesa, mēs to visu esam paveikuši ar enerģiju, bet tagad mēs jums teiksim, kas tad bloķējas. Jo kā tad mums ir šeit problēma? Problēma nav tā, ka jums būtu projekts, bet mēs nesaprotam, kādēļ nav esam spējuši īstenot šo projektu. Jūs runājāt pār direktīvu par enerģijas efektivitāti. Nu, nemelosim sev, divas valstis bloķēja. Lamsdorf kunga kolēģis, Vācijas ministrs un Polija Tātad mums ir jādiskutē par to, kā mēs varam atbloķēt Eiropu. Jo, ja mēs te vienkārši uh, spēlējam teātru un sakam, mēs ļoti labi esam pastrādājuši un tam līdzīgi, jūs ļoti labi zināt, ka mūsu pieņemtie lēmumi nav atbilstoši nepieciešamajam enerģētikas direktīva. Tas ir labi, jā, bet mēs visi zinām, ka ar to vien nepietiek. Tā nav jūsu kļūda, ne tā ir Eiropas darbības kļūda. Mēs runājam runājām par patentu. Tas nav tikai absurdi, bet tik tiešām reiz arī u, tas ir jāpaskaidro arī sabiedrībai, jo problēma jau nav tā, par ko mēs runājam šeit, bet arī uh, tas, ko sabiedrība no tā visa var saprast, kad ir šīs pretrunas starp Kameronu kungu, kas māca visus un kurš realitātē liedz Eiropai attīstīties, tad Eiropas sabiedrībai arī patētu jomā uh, saprot, par ko ir runa. Mēs varam sniegt arī citus piemērus. Šengenas piemērs ir acīm redzams piemērs. Uh, Ja mēs renacionalizēsim uh, robežu atvēršanu un slēgšanu, tas nozīmē uh, Eiropas kopienas idejas nāvi. Tas ir vienkārši. Visi iekšlietu ministri ir par to atbildīgi. Sauksim lietas īstajos vārdos, lai sabiedrība beidzot saprot, par ko ir runa. Un visbeidzot, jūs runājat arī par Sērbijas un arī Melnkalnes integrāciju, jā, bet vēlreiz Mēs vienmēr aizmirstam, mēs aizmirstam Sarajevo, mēs aizmirstam Bosniju. Šodien vienīgā valsts, kurai nav Eiropas perspektīva, ir tā valsts, kas bija Balkānu nacionālismu upuris - Bosnija. Es domāju, ka mēs te vienkārši, uh, protams, esam apmierināti ar sevi un šo procesu. Es saprotu, ka mums ir, ne, kamēr nebūs mums šī vienošanās ar Bosniju, tad man vismaz personīgi būs slikta sirdsapziņa. Paldies! Tagad uh, Eiropas konservatīvo grupas vārdā Kelenan kungs lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsētāji kungs. Es uh, šodien lasīju divas lietas. Es dzirdēju divas lietas parlamenta ģenerāla sekretariātam. Es uh, uh, apsveicu viņu dzimšanas dienā. Viņš noteikti ir ļoti priecīgs arī tagad uzklausīt mūsu savā dzimšanas dienā. Un otra lieta, es pateicos, es pateicos Dānijas prezidentūrai, ministriem, ierēģiem uh, un visiem tiem, ar kuriem esam strādājuši pēdējo pusgadu laikā, kā sociālais un konservators. Uh, esmu pārliecināts, premjerministrs Kundze, ka ir daudz jautājumu, kur mēs nevaram vienoties. Tomēr es gribētu uzteikt uh, tipisku Dānijas darba efektivitāti, praktisko pieeju, kas bija ļoti nepieciešama Eiropas Savienībai pēdējo sešu mēnešu laikā. Jo īpaši jūs prezidentūru ir jāapsveic un jāuzteic ar to, ka esat arī strādājuši pie um, finanšu darījumu nodokļa. And investors as well un ka, diemžēl, esat abedīši. Un arī ir jāpateicas, protams, arī par to, ka jūs arī atteicaties uzsākt sarunas arī par uh, grūtnieču darbu direktīvu, kas samazina, kas padara uh, dzīvi jaunām sievietēm daudz sarežģītāku. Un jūs arī jāapsveic arī ar to, ka jūs arī esat uh, cīnījušies par budžeta samazināšanu Eiropas Savienībā. Kad es raugos uz visām šiem politikas jomām, tad izskatās, ka ir daudz uh, mācības, kuras jūs varētu sniegt arī arī sociālistu ģi, balskajām ģimenēm. Ja jūs gribat atgriezties un starpiem šajā parlamentā, tālāk runājot arī par Schengens izvērtēšanas mehānismu, jāteic, ka es arī varu izteikt savu līdz, līdzjūtību, jo lēmums grozīt juridisko pamatu tika pieņemts vienprātīgi padomē, kur arī bieži vien Dalkungs un arī citi atgādina, kā padomē, kur galvenokārt strādā EPP uh, līderi. Tātad bet uh, kopumā Dānijas prezidentūras attiecības ar parlamentu bija ļoti labas, un es pateicos, jo īpaši pateicos Eiropas Savienības ministram, kurš sēž blakus jums. Paldies par viņa darbu, un arī viņš katru dienu nenogurdinoši nāca uz parlamentu un uzklausīja kritiku. Un, uh, Es esmu pārliecināts, ka viņam ir arī jūsu valdībā spīdoša nākotne. Uh, premjerministrs kundze arī kopumā prezidentūra bijis laba, arī sadarbības ar institūcijām un nākam klajā arī ar Dānijas prezidentūras ļoti pozitīvi izvērtējumu. Paldies! Paldies, Kenelīnkungs! GUE, frak... GUE grupas vārdā uzstāsies Zondergārda kungs, lūdzu. Tak, formen. Eh, Sisto, tak. Paldies! Priekšsēdētāja pagājušajā gadā Danijas prezidentūra arī mums sniedza solījumus um, par programmu, proti nodrošināt izaugsmu un augstāku nodarbinātību Eiropā kā arī īstenojot uh, īstermiņa, ilgtermiņa reformas. Un tagad mēs varam izvērtēt rezultātus. Man ir jāteic, ka mēs nerunājam šo solījumu īstermiņa izveidē. Mm -hmm Gluži pretēji, vakar mēs saņemam jaunos bezdarba cīpārus, un e, tie ir ļoti traģiski. Nekad Eiropas Savienības vēsturē nav bijuši tik daudz bezdarbnieku. Un šī katastrofa, bezdarba katastrofa, e, galvenokārt ir saistīta arī ar Eiropas Savienības uh, um, uh, ierobežojumiem, izdevuma ierobežojumiem. Ņemot vērā arī nodokļa uh, pakotni būs nepieciešams arī tuvāko gadu laikā ievērojami samazināt izdevumus, tik ļoti samazināt izdevumus, ka um, īrijai vien būs jāsamazina divas trešdaļas no izdevumiem tās izglītības nozerē, un arī šī nodarbinātības un izaugsmes eh, pakotni, ko pieņēma padome, piekdiena nemazina šīs eh, šī samazinājuma taupības eh, ietekmi. Tagad šodien ir vairāk nekā 25 miljoni bezdarbnieku Eiropas Savienībā, un tagad padome pieņem uh, dokumentus bez neviena konkrēta mērķa par to, kā, m, mm, cik lielā mērā vēl ir jāsamazina bezdarbs, un tas nav pieņemams. Kad es runāju Dāni, kad Dānijas prezidentūras sākumā, es teicu, ka pilsoņiem nav vairs nepieciešami uh, lielāki staupības un samazinājumi. Ne ir nepieciešamas darba vietas, lai uzlabotu mūsu kopīgo labklājību. Un es teicu, ka tagad Dānijas prezidentūrai ir uh, jāpie, bija jāpierāda, vai tā radīs risinājumus vai problēmas. Diemžēl šodien ir jāsacina, ka Dānijas prezidentūra šajā jomā ne nebija risinājuma meklētāji. Paldies! EFD grupas vārdā Messerschmidt kungs lūdzu. Kære Helle thorning Schmidt, du gjorde det. Ingen... Lieliski, jūs to paveicāt. Neviens nekād līdz šim nav tik daudz izlējis. Un jūs pieņemāt, tad ap, pieņemāt vis, nodokļa uh, tiesības, uh, jūs uh, esat robežu kontrolas, jūs pateicāt visu, ko nepateica neatkarīgie deputāti. Un tad jūs Un arī vakardien nepieņēmāt lēmumu par patentu. Man likās, ka tas būs vēsturisks uh, solis. Bet kopš 98. gada nav bijis tik liels bezdarba rādītājs kā šodien. Eiropas Savienība nav vienkārši titāniks, kas ir ieskrējis aizbergā. Nē, tā, tas ir titāniks, kas ir nogrimis Atlantijas okeānā. Un tagad Eiropas Savienības pilsoņi vienkārši peld pa okeānu un cer, ka viņi tiks izglābti, bet viņi netiks, jo jūs nezināt kā. Jums bija 20 sāmīti, lai varētu glābt eiro, bet jūs to neizdarījāt un jūs vienkārši uh, padarījāt Eiropas ekonomiku par graustiem un tiešām kauns, kauns jums. Uh, Daudz bija pārsteigti par to, ka Dānijas prezidentūrai nebija Uh, gan uh, ambīciju, pat franču sociālisti bija pārsteigti par to. Es nezinu, tas, kas tam ir par pamatu. Šīs, šī ir bijusi garākā darba intervija pasaulē. Mēģinājumi. Jums arī būtu jāmeklē jau darbība. Jūs netiksiet ievēlēt vēlreiz par premjerministras kundzi. Jums no teikt, arī ir ambīcijas kļūt, piemēram, par komisijas priekšsēdētāju vai eh, pārdomas priekšsēdētāju, lai varētu runāt ar saviem draugiem Eiropas Savienībā. Un arī Barozo kungam ir jābūt satrauktam, jo šeit ir sieviete, kas darīs visu, lai varētu iegūt to, ko viņa vēlas. Un Dāņi jau to pēdējo sešu mēnešu laikā arī piedzīvoši vairāk kārt. Ar Un es runāju tik tiešām visu Dāņu vārdā, sakot, ka godētā premjerministras kundze atgriezīties Eiropas Savienībā un nedodiet mums Dāniju. Meine, <clears throat> meine Damen und Herren. Dāmas un kungi. Jā, ja, meine Damen und Herren. Dāmas un kungi. So. Aptēju, es varu beruhigt. Vai jūs atkal esat nomierinājušies? Nē, nu labi, turpināsim darbu. Mesešmit kungs, man ir jāpavaicā, vai jūs uh, atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu, ko vēlas uzdot Rodas kungs. Lūdzu. Liels paldies. Uh, Jā, nu tiešām kungs ir sevi pārspējis, un man likās, ka tas nebūs iespējams kopš viņa pēdējās runas. Varbūt viņam vajadzēja ieskatīties spogulī, kad jūs teicāt kauns jums, jo tas nebija jūsu vērta runa, taču es gribētu uzdot jautājumus Vitkungam par patentiem, jo jūs bijāt satraukti par to, ka patenti vienkārši tika, netika pieņemti, bet Malis Mitekungs jau vēlējās referendumu Dānijā par šiem patentiem, un tagad jūs sakāt, ka mums nevajag šādu patentu kodeksu. Uh, Ko jūs teiktu, Smita kungs, visiem uz tiem uzņēmumu, uzņēmumiem, kas jau 30 gadus pieprasa vienotu Eiropas patentu, lai to padarītu lētāku Eiropas uzņēmumiem? Ko jūs atbildēsiet viņiem? Tak, formand. Tak for spørgsmålet, som jo deler. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies arī par šo jautājumu. Pirmkārt, jautājums par referendumu. Es tiešām ticu referendumam. Un arī pagājušajā reizē mēs nepiekritām. Tagad nav tas tik dīvaini, ka um, arī Dānijas konstitūcijā ir šāda iespēja, ka ir nepieciešams organizēt referendumu par patentu. Neuztraucieties! Mums ir uh, arī Dānijas patentu asociācijas jautājums par fórumu shopping. Jums ir uh, Nē, liels pateicis, jums ir tas jāizstāv uh, Nacionālajā tiesā, un tad jūs varat arī tad uh, vērsties centrālajā iestādē. Varbūt tas nāks par labu drīzāk uh, daudznacionālajām kompānijām. Top. Dank u wel, voorzitter. Paldies, Vandars Tūpa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, šodien mēs runājam par to, kas ir noticis 2012. gada pirmajā pusgadā, bet īstenībā mēs te varam runāt par eh, neveiksmi, par neveiksmīgu Eiropas Savienību un par to, ka Eiropas Savienības pilsoņi ir zaudējuši uzticību. Uh, um, tādā uh, Eiropas Savienībā. Jāņem vērā, ka ļoti daudzi neko nenojautoši nodokļu maksātāji vienkārši maksā uh, savus grūti nopelnītos eiro par neeksistējošu solidaritāti priekšsēdētāji, ja mēs turpināsim tādā pašā garā, ir palicis uh, tikai viens jautājums, vai mēs pēc pusgada šeit vēl atradīsimies, jo projām daudz vairāk valstu apšauba Eiropas Savienības rīcības spēju. Priekšsēdētāji, mums ir jāpieņem svarīgi lēmumi. Es domāju, ka šī Eiropas Savienība ir lēmta neveiksmēji, jo, ja, piemēram, jums ir uh, salausta viola, jūs vairs nevarat uz tās nospēlēt simfoniju. Paldies! Paldies! Un tagad. Vannīstēlē kungs, ETP grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies eh, padomei un komisijai. Es labprāt gribēju runāt par energoefektivitāti, jo īstenībā par to tika panākta vienošanās, tāpat arī par finanšu regulējumu. Es domāju, ka padome ar to var lepoties, kā ETP eh, reģionālās politikas koordinators. Es, diemžēl, neredzēju pietiekam daudz progresu attiecībā uz DFS. Ja 2013. gadā nebūs panākt vienošanās, mēs nevarēsim izmantot jauno regulējumu un krīzes laikos būs būsim zaudējuši tik dārgo laiku eh, tika eh, panākts gan progress attiecībā uz vispārīgo regulu, bet eh, tajā ir arī būtiska kļūda. Daudzas jomas, kas ir pakļautas koplēmumu procedūrai ar Eiropas parlamentu, eh, netiek tādā veidā īstenotas, bet eh, ir jautājumi, par ko ir jālēmī mums tieši parlamentā, bet nes kāpēc tie ir pakļauti reģionu komitejas kompetencei. Es šeit varētu Ehm, vēl te uzskaitīt veselu virkni šādu pārkāpumu. 312. Lisabonas līguma pāns, 72. 77. apakšpunkts. Mēs saprotam, eh, ka eh, vispārējā regulā ir svarīgas kļūdas, kas neļauj to pietiekam labi īstenot. Un mums patiešām ir jāparūpējas, lai par DFS tiktu lemts saskaņā ar koplēmumu procedūru un Es gribēju teikt, ka jūs necienat, eh, neievērojat Lisabons līgumu. Un reģionu komitejai ir jāpiešķir pilnvaras, lai pēc balsojuma 8. jūlijā mēs varētu par to lēmt. Paldies, Varnistelroja kungs! Dāmas un kungi, Kalanena kungs, šeit eh, nu pat uh, apsveica dzimšanas dienā padomes eh, ģenerālsekretāru un eh, Kalanan kungs gribēju jums pateikties par šo laipnību. Jūs īstenībā mani apsteidzāt, bet es gribēju ģenerālsekretāru kungu sveikt eh, kopīgi ar citu parlamenta darbinieku un tā kā šis ir tāds īpašs cilvēks, kas šodien svin dzimšanas dienas, gribēja viņu apsveikt kopā ar ģenerālsekretāru kungu. Mūsu kādreizējiem priekšsēdētājiem Buzeka kungam šodien dzimšanas diena. Daudz laimes! Generālsekretāri gratuliere. Äh, Ježi, es gribēju tevi apsveikt kopīgi ar ģenerālsekretāra kungu. Man tas šķiet ļoti jauki, ka ģenerālsekretāra kungam un äh, priekšsēdētāja, bijušam priekšsēdētājiem ir kopā dzimšanas diena, un īstenībā mums ir äh, vairāk iemesli līdz ar to svinēt. Tagad Jorgensan kungs. Dan du musst das Mikro nehmen. Tev jāizslēdz mikrofons. Europa befinder sig midt i en økonomisk krise. Eiropa šobrīd ir ekonomiskās krīzes eh, situācijā. Vairākas valstis ir nokļuvušas pie eh, bankrota sliekšņa un izaugsme ir ļoti zema, bezdarbs ir ļoti augsts. Bet vienlaikus Eiropas Savienībā ir jāpiedāvā konkrēti risinājumi, un dalībvalstīm ir jādarbojas kopā, lai panāktu progresu un lai saskatītu zinām optimismu. Tas nav vienkāršs uzdevums, bet tas ir ļoti svarīgs uzdevums. Tas ir uzdevums, pie kura veiksmīgi strādājusi Dānijas prezidentūra. Tas nenozīmē, ka prezidentūra ir izglābusi pasauli, eh, ka Eiropa jau atkal ir uz sliedēm. Nē, tas to nenozīmē, bet tas nozīmē, ka Dānijas prezidentūras vadībā pēdējo sešu mēnešu laikā ir pieņemts lēmumi, kas ir pareizie soļi pareizajā virzienā dinamiskāka Eiropa, zaļāka Eiropa, atbildīgāka Eiropa, drošāka Eiropa. Ar šiem mērķiem Dānijas prezidentūra ir piedāvājusi konkrētus risinājumus, kas dos labumu visiem Eiropas pilsoņiem. Ir vairāk nekā 20 miljonu bezdarbnieku Eiropā, un bezdarbs jau īpaši skar gados jaunus cilvēkus. Es vēlētos jo īpaši uzmanību pievērst tām iniciatīvām, kas saistīts ar izaugsmi, kas varētu radīt jaunas darba vietas un kas varētu novest Eiropu atkal uz pareizā ceļa, bet te mums ir jārīkojas atbildīgi un mums ir nepieciešama arī finansiāla konsolidācija. Ir arī citi apsveicami rezultāti enerģijas efektivitātes direktīva. Tā ir ļoti ambicioza likumdošana, Un no vidas aizsardzības viedokļa tā ir ambiciozākā likumdošana visā pasaulē, bet tā vienlaiks arī radīs darba vietas eh, līdz 2020. gadam. Ir sasniegt vairāk nekā 250 konkrēti rezultāti. 250 lēmumi ir tikuši pieņemti par labu Eiropas Savienības pilsoņiem. Ar to Eiropas Savienība var lepoties, ar to var lepoties parlaments, ar to var lepoties komisija un arī Dānijas prezidentūra. Paldies! Το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος κύριος Γιένς Ρόουντε για 1,5 λεπτό. Tagad vārds nākamajam runātājam Rauds kungam. Jorgensen kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mums ir um, viss iemesls, lai apsveiktu Dānijas prezidentūru par labi paveikto darbu. Un es vēlētos arī pateikties um, Eiropas lietu ministram Nikolam Vamenam, kā arī visiem pārējiem Dānijas prezidentūras pārstāvjiem. Es domāju, ka mēs visi šeit novērtējam eh, jūsu paveikto neatkarīgi no tā, kurai politiskajai grupai mēs piedaram. Bet es nevēlos jūs tikai un vienīgi slavēt. Ir dažas lietas, kas man pārsteidz. Tas, ko jūs pieminējāt, jūs pieminējāt savā uzrunā Konrādu Adenaueru, un jūs runājāt par to, ka esat eh, no sirds Eiropieta. Jūs runājat arī par solidaritāti. Un tad kāpēc pagājušajā nedēļā Dāņu medijos fi, finanšu ministrs distancējās no finanšu, finansiālas Eiropas? Un tāpat arī jūs atcēlāt referendumu, kas bija ieplānots Dānijā. Es vēlētos atgādināt par jūsu pašas teikto, jūs runājāt par to, kura uh, organizācija ir spējusi paveikt to, ko Eiropas uh, Savienība pēdējo sešu mēnešu laikā. Nu, tie ir skaļi vārdi. Es domāju, ka mēs varam uh, atrast tādus notikumus, kas uh, būtu daudz nozīmīgāki. Bet kāpēc tad ir ticis atcelts šis referendums? Ja jūs sasniedzāt tik labus rezultātus, tad tam būtu jānovērt pie referenduma un nevis pretēji. Paldies! Paldies! Tagad uh, vārds nākamajam runātājam. Turunens kundze uz vienu minūtu. Paldies, eh, cienījamā premjera, sveic jūs Eiropas parlamentā. Pēdējo reizi, kad jūs šeit bijāt, jūs teicāt, ko tādu, kas man pārsteidza. Jūs teicāt, ka jūs um, lieliski saprotat gados jaunus cilvēkus, kur vairs nesaskata nekādas cerības nākotnē, gluži kā savulaik 80. gados. Bet uh, problēma nav. Uh, mazinājusies kopš janvāra, kad jūs te viesojāties, bet labā ziņa ir tāda, ka šobrīd vismaz vairāk uzmanības tiek pievērsts izaugsmai un nodarbinātībai jauniem cilvēkiem. Pirms sešiem mēnešiem mēs runājam tikai un vienīgi par izdevumu samazināšanu, šobrīd mēs runājam arī par investīcijām, izaugsmi un darba vietām. Samitā pagājušajā nedēļā tika panākts zināms garantijas arī attiecībā uz jauniešiem. Protams, ka tas nav tikai un vienīgi Dānijas prezidentūras sasniegums, bet jūs tomēr esat eh, bijuši to rindās, kas to ir panākuši, tāpēc es jums pateicos. Es domāju, ka Dānija ir izturējusi savu Eiropas Savienības eksāmenu. Paldies! Paldies, un tagad nākamais runātājs Rozbachs kundze uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Dānija uzņēmās prezidentūru eh, sarežģītā mirklī. Krīzes pārvaldības laikā daudz tika runāts par finanšu paktiem, par savienību. Daudz ticis runāts par paktiem, kompaktēšanu un tā tālāk un tā joprojām tā vietā, lai strādātu vairāk pie vienotā tirgus un tik tiešām radītu izaugsmu. Bet jāsaka, ka jūsu darba apstākļi ir bijuši grūti visā šīs prezidentūras laikā. Es vēlētos pateikties Eiropas lietu ministram, kas ļoti bieži viesojies Eiropas parlamentā un kas smagi strādājis, lai iesaistītu Eiropas parlamentu Dānijas prezidentūras darbā. Paldies par to, Paldies, ka runājāt arī par uh, antimikrobu rezistences jautājumiem. Runājot par svarīgajiem um, rezultātiem, kurus jūs esat sanāk, panākuši, ir piemēram um, likumdošana par bīstamām ķīmiskajām vielām, bet ir arī jautājumi, kuros esmu vīlusies. Jūs vēlējāties zivsaimniecības uh, politikas uh, reformu, bet tas, ko jūs panācāt, uh, man nav pieņemams, proti ir pieņems lēmums, kas nenovedīs pie ilgspējīgas jūsaimniecības politikas. Bet kopumā es vēlētos pateikties Dānijas prezidentūrai par pref, profesionālu darbu. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Malcerkungam. And Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs visi zinām, ka ļoti daudzi Eiropas Savienības pilsoņi uzskata uh, Eiropas Savienību par tādu milzīgu veidojumu, kas aiz slēgtām durvīm uh, pieņem lēmumus, absolūti neinteresējoties par pilsoņu vēlmēm. Un Dānijas prezidentūra noteikti, ja vēlētos uh, ies ierobežot šo birokrātiju, sastaptos ar sparīgu pretestību, tādēļ pēdējā brīdī tā atteicās to darīt. Un tas, ko tā izdarīja Schengens nolīguma jomā, noteikti bija pārspīlēti. Īstenībā tai vajadzēja būt uh, dalību valstu kompetencijai, jo tās ir atbildīgas par saviem pilsoņiem. Mēs šeit nerunājam par anti-eiropeisku lēmumu, bet uh, vienkārši viena prezidentūra beidzot uzdrīkstējās uh, Uh, stāties pretī šim uh, Briseles uh, monstram. Un Kopenhāgena ir tāds kā tilts starp Eiropas valstīm un ne Eiropas valstīm, bet īstenībā Dānija pakļāvās šim centralizācijas vājprātam un turpināja doties uz uh, parādu savienību. Un, protams, ir ļoti, jābūt ļoti izmanīgam, lai neiekristu kārtējā parādu, eh, kārtējās parādu lamatās. Vajag konstatēt, ka visas Dānijas prezidentūras pūles, eh, diemžēl, nevainagojās panākumiem. Un eh, tad, kad mēs iekļūsim dziļākos parādos, tad mēs runāsim vēl par uh, lielāku neveiksmi. Paldies, un tagad Baldasāre kungs uz pusotru minūti. Paldies, priekšsādātājs. Vēlos pateikties eh, Dānijas prezidentūrai par paveikto brīnišķīgo darbu. Pateicos arī par ļoti svarīgiem rezultātiem, kas ir panākta Eiropas eh, semestrē. Jo īpaši vēlos uzteikt arī par lieliskajiem arī sarunu vešanas, lieliskajām sarunvešanas spējām, kas arī. Uh, kas ir arī palīdzējis arī vienoties par patentiem. Arī, eh, diemžēl, eh, balsojums par eh, patentiem ir pacelts vēlāku laiku, jo šādu lēmumu ir pieņēmusi vienpusēji padome. Taču es nevaru arī neminēt, ka šāds darbības veids ir nepieņemams. Tas kropļo Eiropas Savienības institūciju līdzsvaru Un uh, runājot par tik svarīgu jautājumu, kuras mērķis ir stimulēt Eiropas Savienības izaugsmi tādā tik svarīgā jomā kā inovācijās. Uh, Eh, tiesību akts, kur arī parlamentam ir bija ļoti pragmatiska un konstruktīva līnija. Līdz ar to es tiešām vēlos paust savu rūgtumu par to, ka tas tā ir noticis un arī aicinu padomes eh, un arī turmākās eh, Kipras prezidentūras pārstāvis rast risinājumus par šo jautājumu pēc būtības un procedūru, jo parlaments. Uh, neatteiksies no šī svarīgā projekta, kuram jau ir 30 gadi, un parlaments arī neļaus, ka noteikumi, kas nosaka iekš, iekšējo institūciju attiecības, eh, eh, kā kāda institūcija vienpusē, tas varētu mainīt šos noteikumus. Paldies! Paldies! Eh, Došu vārdu Juanam Fernandezam, Lopesam Agilaram uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Premjerministrs kundze, Dānijas prezidentūra tika uh, sirsnīgi uzņemta un cilvēki loloja ārkārtīgi daudz cerību, ņemot vērā uh, jūsu sešus mēnešus šajā darbā. Bet, ka seši mēneši bija pagājuši, mēs joprojām uh, secinām, ka piedzīvojam krīzi un arī energo krīzi. Nu, nedomāju, ka kopīgā bilants varētu būt pārāk iepriecinoša. Mēs runājam arī par uh, jūsu piekopto politiku attiecībā uz Schengenes zonu. Uh, tādā veidā tiek ierobežota pilsoņu pārvietošanās brīvība, un īstenībā šajā jomā padome un parlaments ir līdzlikumdevēja iestādes. Mēs pārstāvam 500 miljonu iedzīvotāju Eiropas Savienībā. Mēs esam vienīgā institūcija, kas tiešā veidā ir ievēlēta. Mūs ir ievēlējuši mūsu pilsoņi. Kopenhāganā mēs runājām par solidaritāti. Šis vārds ir minēts simtiem dažādu līgumu, un solidaritāti mēs nekādā veidā nevarēsim veicināt, ja mēs atjaunosim robežas pie uh, valstīm. Ja mēs runājam par solidaritāti, tad mums ir jāaizsargā Eiropas Savienības ārējās robežas, nevis pašiem ir jāizslēdz savas durvis. Uh, Eiropas Savienība nevar pati sev saukt par eh, banku savienību vai par eh, banku kontu solidaritātes savienību. Mēs runājam par solidaritāti iekšpolitikas un citos jautājumos. Lopes Agilēra kungs, vai jūs atbildēsiet uz Lokegārda kunga jautājumu? Viņš vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Lokegārda kungs, paldies priekšsēdētāji. Gribēju izmantot šo iespēju, lai eh, pieminētu vienu detaļu. Es gribēju teikt, ka īstenībā Dānijas prezidentūras veikums man sagādāja gandarījumu un gribēju pateikties Nikolajam Vamenam par labu sadarbību. Bet kas man nedaudz nokaitināja? Prezidentūra nepievērsa vairāk uzmanības tam, kas tad īsti notiks pēc krīzes un kā mēs uzlabosim savu leģitimitāti pilsoņu acīs. Paldies! Okay. Μπλε κάρτα σημαίνει ότι απευθύνεται ερώτηση. Zilā kārtīte nozīmē to, ka jūs varat uzdot jautājumu iepriekšējiem runātājam. Šī nav brīvā mikrofona procedūra. Nu, varbūt, ka jūs eh, pieļāvāt kļūdu un pacēlāt nepareizo kartiņu. Vai jums ir jautājums iepriekšējiem runātājiem, proti Lopes Agilāra kungam? Ja es nevaru izteikties tagad, tad labprāt eh, darīšu to vēlāk, saka Lokegārda kungs. Nē, tā tad eh, tas ir saskaņā brīvā mikrofona procedūra. Jūs kļūdījāties. Nākamais ir Kalfinkungs. Vienu minūti. Uh, paldies, priekšsēdētāji, premjerministrs kundze. Gribēju uzteikt Dānijas prezidentūru. Sirsnīgs paldies ir jāpasaka Vāmena kungam, jo viņš strādāja pie viena no sarežģītākajiem likumdošanas projektiem, proti daudzgad finanšu sēmas. Protams, tika eh, lausts daudz šķēpu šajā jomā, bet Danijas prezidentūra mēģināja debats ievirzīt tādā lietišķā gultnē un uh, visu darīt labas sadarbības garā runājot par ļoti svarīgiem jautājumiem, kas ir būtiski tieši parlamentam, proti pašresursiem. Protams, es eh, esmu optimistisks, es ceru, ka mēs varēsim sasniegt labākus rezultātus šajā jomā. Un gribēju arī pateikties par ļoti labu institucionālo sadarbību starp visām trim iestādēm. Un pirmo reizi parlaments varēja uzstāties vispārīgo lietu padomē un eh, paust savu redzējumu par DFS. Un padome, prezidentūra konkrētāk mūs atbalstīja un domāju, ka jūs esat eh, panākuši ļoti daudz un tā mēs varēsim vienoties labāk par DFS nākotnē. Paldies! Sāksim brīvā mikrofonu procedūru. Grēslas kundze, lūdzu priekšsēdētāji, padoms priekšsēdētājs kundze. Es esmu budžeta kontrolas komitejas un budžeta komitejas referente, un mēs noslēdzām divas procedūras jūsu prezidentūras laikā, proti budžeta procedūra. in der Warteschlange und Sie haben Un Olaf procedūra, mēs pie tā sākām strādāt jau ap polijas prezidentūras laikā un noslēdzām darbu jūs prezidentūras laikā. Gribēju jums pateikties par labo sadarbību un gribēju teikt, ka jūsu ministrija darbinieki no finanšu ministrijas bija ārkārtīgi labi eksperti, profesionāļi, mums viņi noteikti pietrūks un viņi darīja ārkārtīgi daudz, lai aizstāvētu Eiropas Savienības intereses. Paldies! Paldies! Gurmai kundze, lūdzu. Much, Paldies! Premjerministrs kundze, priekšsēdētā kungs, dārgie kolēģi, pirms sešiem mēnešiem es teicu, ka mēs ārkārtīgi daudz um, sagaidām no Dānijas prezidentūras. Ne jau tādēļ, ka šo prezidentūru vada sieviete, bet gan tādēļ, ka darba kārtība bija ārkārtīgi pilna daudziem izaicinājumiem. Proti pusgads nav pietiekami ilgs laiks, lai varētu cīnīties pret visiem izaicinājumiem pietiekami labi, bet Eiropadomas noslēgums ļāva mums cerēt, ka patiešām uh, darbojoties lietišķi un mērtiecīgi vienīgi iespējams ļoti daudz sasniegt. Man arī, man gan bēdas sagādāja tas, ka netika panākt vienošanās par finanšu darījumu nodokli. Mums ir jāpieņem stingrāk finanšu noteikumi, lai varētu sasniegt taupības mērķus. Es gribēju pateikties arī Vāmena kungam par visu, ko viņš ir veicis. Ļoti daudz projektu tika ieviests arī attiecībā uz dzimumu līdztiesību. Es um, ievēroju, ka šajās politikas jomās tika panākts liels progress bet eh, es esmu nobažījusies, ka netika panākt vienošanās par uh, pēcdzemdību atvaļinājumu Eiropas Savienības dalību valstīs. Un lūdzu neaizmirsīsim, ka vēl ļoti daudz svarīgu lēmumu ir jāpieņem nākotnē. Paldies Gurmai kundzei. Kēlī kungs lūdzu. Eh, Paldies priekšsēdētāji. Es arī gribēju pateikties premjerministras kundzei par uh, lielisko darbu, ko viņi ir veikusi sešu mēnešu laikā. Protams, ceru, ka Kipras prezidentūra uh, turpinās tikpat veiksmīgi uzsākt to darbu, un mēs varēsim sasniegt vēl vairāk progresa. Uh, ļoti patīkam, ka mēs beidzot varējām vienoties par viesabonēšanas maksām. Un tāpat uh, tika panākta vienošanās par energo taupības direktīvu. īrijas prezidentūra sāksies 2013. gada janvārī. Un ceru, ka arī mēs varēsim sasniegt ļoti daudz tad, kad mūsu valsts uzņemsies prezidentūras grožus. Domāju, ka varēsim būt tikpat labi kā Dānija. Un vēlreiz gribēju pateikties Dānijai. Paldies Kēlī kungam. Loke Gārda kungs. Tagad jūs varat izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, centīšos atkal. Foregået det danske formandskab, jeg synes, man er rigtig langt. Kā jau minēju, es eh, esmu apmierināts ar Dānijas prezidentūras veikumu, uzskatu, ka viņi sasniedz patiešām daudz. Gribēju pateikties Nikolajam Vamenam, kas kā Eiropas lietu ministrs ir pateicis patiešām labu darbu. Bet, eh, protams, pilnīgi viss netika izdarīts ir jābūt debatēm, ko darīt pēc krīzes, kā atgūt pilsoņu acīs zaudēto leģitimitāti. Premjerministrs kundze, es cerēju, ka jūs šīs debatas organizēsiet, bet, diemžēl, tas nenotika. Bet ceru, ka nākotnē jūs joprojām turpināsiet sadarboties ar parlamentu, risinot tieši šo jautājumu. Paldies Lakagarda kungam! Andrew Bronsa kungs lūdzu. Paldies! Jūs sevi saucat par labiem eiropiešiem un daudz runājat par Eiropas Savienības projektu, bet īstenībā tas ir nelabvēlīgi ietekmējis Eiropas Savienības identitāti. To ļoti labi varēja redzēt Dānijas prezidentūras laikā. Dānija runāja par Turcijas kandidātu valsts saturu. Īstenībā eh, Turcija ne pēc savas geogrāfijas, ne reliģijas, ne pēc kādiem citiem parametriem nav Eiropai piederīga. tika uh, arī solīts, ka Imokrā, imigrantiem tiks nodrošināt labāk piekļuvi Eiropas Savienībai, ka viņiem būs uh, vienkāršākas procedūras, bet īstenībā tie ir tikai tukši vārdi. Frontex arī savu darbu nav veicis pietiekami labi, netika mm, pārbaudītas savstarpējās atbilstības uh, regulas un ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kam nav nekādas um, nākotnes un izskatās, ka viņus vienā brīdī aizvietos trešās pasaules valsts iedzīvotāji. Paldies! Paldies, un tagad jākonsārī kundze. Arvoisa puhemies, var... Paldies, priekšsēdētāji. Tuo erikoisen itelle toisiamme. Paldies. Man šķiet, ka ārpasaulē cilvēki varat brīnīties, kādēļ mēs te atzinīgi sitam viens otram uz pleca, tajā brīdī, kad tirgos noteikti vienkārši plosās vētras. Es domāju, ka pagājušās nedēļas Eiropadoma bija tāds uh, fiasko, nu varbūt eh, ne pilnīgi briesmīgs fiasko, bet tomēr fiasko. Dalība valstis strīdējās, tika lausti daudzi šķēpi, eh, un vēstījums, kas izskanēja pēc samita, bija tāds ārkārtīgi neviennozīmīgs. Tas bija vienkārši šausminoši. Un Runājot par patentu likumdošanu, mēs redzējām, ka burtiski rītausmā tika izskatīti ļoti būtiski tehniski jautājumi. Ja jūs nesat gulējuši 24 stundas, uh, Jūs esat uh, gandrīz tā kā cilvēks, kas vienkārši ir ierēbis un vairs nedrīkst sēsties aiz automašīnas stūres. Nu, tik svarīgs lēmums nevajag pieņemt tad, kad jums uh, vienīgā domprātā ir par likšanos gulēt. Es nezinu, pre, premjerministrs kundze, jums jāpadomā, kā no tā izvairīties nākotnē. Danke, Herr Vorsitzender. Luhan kungs. Eh, din păcate, președinția daneză a fost umbrită de... Paldies, priekšsēdētāji. Dānijas prezidentūrai, zinām, mēnu met uh, ekonomiskā krīze, kas noved pie parlamentu vājas, parlamentu lomas un novājināšanās un uh, sarunām par Schengens uh, zonu. Būtu bijis labāk, ja laika posmā pēc Lisabonas Eiropas parlaments varētu spēlēt visu savu lomu, bet bet noticis gluži pretēji. Parlaments ir ticis atstāts uh, malā. Dānija ir valsts, kas darbojas atklāti, bet, uh, diemžēl, bilants šajā jautājumā nav pozitīva. Tāpēc es ceru, ka Kipras prezidentūra veiksmīgi risinās šo procesu. Un es ceru, ka tā ņems vērā parlamentu lomu Paldies! Līdz ar to esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru. Un tagad uh, komisijas vārdā vārds Šefčoviča kungam. Thank you very much, uh, Mr. President. Uh... Paldies, uh, priekšsēdētāji, cienījumā premjeri, cienījumie deputāti, dāmas un kungi. Es domāju, ka šīs uh, ļoti bagātās debatas tik tiešām parāda to, ko uzsver vairāk runātāji. Dānijas prezidentūra strādājusi smagi, dinamiski, praktiski un panākusi daudz, un es domāju, ka daudzās jomās progress un rezultāti ir ļoti skaidri, un mēs to komisijā novērtējam. Par spīti eh, panāktiem rezultātiem enerģētikas e- efektivitātes jomā, Schengens un citās jomās mēs apzināmies, ka daudzās jomās mums vēl nepieciešams vairāk eh, ambīciju un vairāk lomas kopienas metodei. Es novērtēju Dānijas prezidentūras centienus, rezultātus un arī metodi, kas tika izmantota strādājot pie daudzgadu finanšu ietvaru. Jūsu prezidentūra eh, sagatavoja eh, sarunām labu pamatu, uh, Pie tā mēs varētu strādāt visu, lai noslēgtu sarunas līdz šā gada beigām. Jūs ļoti skaidri norādījāt uz to, ka ir nepieciešama cieša sadarbība ar Eiropas parlamentu. Jūs uh, organizējāt regulārs tikšanās, un es domāju, ka tas viss uh, dos savu pienesumu uz sadarbībā, un es ceru, ka mums izdosies pan panākt to, ka mēs noslēgsim šīs svarīgās sarunas līdz gada beigām. Es vēlētos arī uzsvērt, ka uzsākot pirms iestāšanās eh, sarunas eh, ar Melnkalni un piešķirot kandidātu valsts status Serbijai un strādājot, eh, sadarbojoties ar citām šī reģiona valstīm, jūsu prezidentūra ir mm, devusi spēcīgu signālu par solidaritāti ar Balkānu valstīm, nodrošināt viņām iespēju panākt sadarbību ar mūsu savienību. Es vēlētos īpaši uzteikt uh, Vamenkungu veikto, jo tas viss mums ir palīdzējis panākt rezultātu uh, tādās jomās, pie kurām mēs strādājām jau vairākus gadus, trīs gadus, tātad kā pārvaldīt aģentūras nākotnē. Uh, Mēs strādājam kopā ar parlamenta delegāciju Jūtas Haugas vadībā, un es esmu pārliecināts, ka mūsu kopējā pieeja kopīgiem principiem mums ļaus izvairīties no tādām situācijām, kā patentu gadījumā mums būs skaidrāks, kā ir jāpanāk tas, ko mēs vēlamies panākt, tātad kā mēs varam pārvaldīt aģentūras nākotnē labāk, labākā veidā. Uh, Tāpēc priekšsēdētāji pateicos, pateicos jums, pateicos Dānijas prezidentūrai par lieliskiem centieniem un lieliskiem rezultātiem. Lielas paldies! Paldies Šefčovičs kungam! Es nezinu, kas bija tas lielās troksnis. Nicht, es ceru, ka nekas briesmīgs nenotika. Okay. Uh, vielen Dank, Herr. Das Wort hat jetzt äh, uh, Frau. Paldies Šefčovičs kungam, un tagad eh, uzstāsies Hela Terninga Šmita. Again, president. Vēlreiz uh, parlamenta priekšsēdētāji komisija, kā arī politisko grupu vadītāji, gudētie parlamenta deputāti. Es jums pateicos par šīm debatēm un pirmkārt vēlos arī pateikties jums par laipnajiem vārdiem arī attiecībā arī uz mūsu Eiropas Savienības ministru. Es domāju, tā ir laba zīme, ka prezidentūras beigās. Uh, Jūs, jums visiem bija laba sadarbība, attiecības arī ar um, mūsu ministru un kā augstu novērtēt paldies. Es uzmanīgi uzklausīju jūs komentārus un arī varam piekrist tam, ka ir nepieciešama, lai Eiropas Savienība atgrieztos uh, izaugsmas un nodarbinātības procesā un lai mazinātos uh, bezdarbs. Mūsu prezidentūra ir darījusi visu, lai uh, uh, to arī panākt ļoti sarežģītos apstākļos. Un arī pateicoties arī parlamenta darbām, mēs esam spēruši uz lielus soļus pareizajā virzienā. Tagad mums ir jānodrošina tas, lai mēs varētu turpināt, eh, panākt rezultātus un padomē darīsim visu, lai nonāktu pie šī mērķa. Bez šaubām Eiropas Savienības pilsoņi. Uh, sagaida no mums to, lai mēs kopumā, lai mēs varētu iziet no krīzes un uh, veicināt izaugsmu nodarbinātību Eiropā. Bet, lai mēs to panāktu, ir nepieciešama kopienas metode. Ko nozīmē kopienas metode? Dažkārt tas nozīmē to, ka mums ir kaislīgas debates pār ambīcijām. Tā tas vienmēr būs. Un tā tas ir arī bijis Dānijas prezidentūras laikā Un mums no tā nevajadzētu baidīties, jo tādas ir debatas, kad mēs strādājam pie kompromisiem. Dažkārt mēs piekrītam, dažkārt nepiekrītam, bet mēs vienmēr uh, piekrītam galvenajam mērķim kalpot Eiropai un tās pilsoņiem. Es vēlos atbildēt uz uh, galvenajiem jautājumiem, kāda izskanēja šodien. Daudz no jums ļoti pareizi norādīja uz to, ka mēs vēl esam uh, smagas ekonomiskās krīzes epicentrā. Jums ir taisnība. Tad arī mums būs vēl kādu laiku jāstrādā šajos apstākļos. Tūkstošiem un tūkstošiem ir bezdarbnieku Eiropā. Tādēļ esmu arī ļoti uh, priecīga, ka daudz no jums arī piekrīt manam satraukumam un vēlmē par to, lai mēs varētu izdarīt spiedienu un vienoties par uh, izaugsmas un nodarbinātības pakotni. Dažkārt ar to var arī nepiekrist, jā, taču tā ir uh, maza gaisma tūneļa galā, lai varētu nodrošināt vēlreiz Eiropā izaugsmi un nodarbinātību. Mēs arī par to runājām uh, ceturtdien un piekdien samitā. Kā jau es teicu, uh, Man uh, nav nekādu šaubu par to, lai varētu rekomendēt padomēs stiprināt sadarbību ar parlamentu šajā darbā, stiprināt sadarbību, lai izveidot izaugsmu un nodarbinātību un varbūt pātrināt arī dažus lēmumu pie, lēmumus. To pieņemšana, protams, ir būtiski ka uh, mūsu rīcībā ir jārespektē arī Eiropas parlaments, un tas ir ļoti skaidrs arī padomē. Es ceru, ka mēs visi varam piekrist uh, pēc iespējas ātrāk vienoties par šo, uh, šiem lēmumiem, jo to sagaida pilsoņi. Es vēlos arī pateikties uh, tiem, kuri runāja par daudzgadu finanšu schēmu, un es tiešām silti pateicos visiem, kas piedalījās šajās diskusijās Mums bija ļoti cieši konstruktīvs dialogs par sarunām visas prezidentūras laikā visos līmeņos. Mēs esam darījuši visu, lai pilnībā varētu respektēt pilnvaras, kādas ir Eiropas parlamentam, lielu akcentu arī likām uz uh, viedokļu uzklausīšanu un to apspriešanu, darā ņemšanu pārdomē. Jāteic, ka mums bijusi ļoti cieša sadarbība, kāda vien ir bijusi šajā jomā starp padomu un parlamentu. Mēs zinām, ka arī turpmākās sarunas būs uh, sarežģītas, taču es ceru, ka Eiropas parlamenta līdzdalība turpināsies tikpat konstruktīvi kā līdz šim. Daži no jums uh, minēja arī patentu uh, regulu. Jā, mums ir, es, protams, piefiksēju arī jūs sacīto par patentu. Es vēlos atgādināt, ka Eiropa ir gaidījusi ilgāk nekā 30 gadus, lai atrisinātu šo jautājumu. Un jūs zinat, ja jūs gaidāt 30 gadus, tad uh, risinājums, ko jūs iegūstat, ir kompromiss. Es saprotu, ka Eiropas parlaments turpinās diskutēt par šo septembrī. Un es ceru, ka Eiropas parlaments arī uzņemsies savu atbildību un uh, arī vienosies, lai varētu nodrošināt izaugsmu nodarbinātību Eiropā. Daži saka, ka ar to nepietiek, mēs gribam ko citu. Es ļoti labi saprotu, tāds ir, tāda ir parlamenta nostāja, taču vēlreiz es aicinu nenonākt tādā situācijā, kur uh, mēs um, nevarēsim vienoties par rezultātu. Un Uh, kas man īpaši iepriecināja šajās diskusijās, bija komentāri par uh, zaļo darba kārtības. Jūs visi šeit zināt, ka tas nebija vienkārši uh, krīzes laikā runāt par zaļo ekonomiku, taču esmu ļoti lepna par kopā sasniegtajiem rezultātiem šajā jomā, jo īpaši, kad runājam par enerģijas efektivitāti. Es uh, arī īpaši vēlos pateikties Eiropas komisijai, tās priekšsēdētājiem Barozo kungam, kurš nepārtraukti veicina zaļās ekonomikas attīstību. Viņš to darīja arī pēdējo sešu mēnešu laikā, arī Rio konferencē. Es zinu, ka viņš arī turpinās uh, veicināt to Barozo kunga iesaiste, uh, atbalsts ir absolūti svarīga, tāpat kā visas komisijas, protams, dāma un, ku, dāmas un kungi. Uh, Eiropas Savienībai ir visi nepieciešamie rīki, lai varētu atbildēt uz šīs dienas un rītdienas izaicinājumiem krīze, ar ko saskaramies pašlaik, un risinājumu, kādus mēs radīsim, norāda uz to, ka pat ja nevienmēr mēs viens otram piekrītam, mēs. Um, Ne, mēs nepadosimies. Mums ir jābūt solidāriem un jāturpina tādiem būt. Visi šeit arī zina, ka Eiropas Savienībai projām ir liela krīze. Taču uh, lēmumi, kurus mēs pieņemsim kopā, soli pa solim izvedīs mūs visus kopā no krīzes, metīs labākā nākotnē. Es ticu mūsu spējai sadarboties un vienoties par kompromisiem. Šīs dienas politiskos vadoņus uh, vērtē pēc viņu rezultātiem un nevis iecerēm. Un tas ir tas, ko sagaida arī Eiropas Savienības pilsoņi. Viņi sagaida rezultātus, risinājumus. Mēs esam mēģinājuši arī atbildēt uz viņu gaidām pēdējo sešu mēnešu laikā, un mēs turpināsim strādāt nākotnē, lai Eiropai arī būtu izēja no pesimisma ceļā uz izaugsmu un optimismu. Es ticu, ka tas ir iespējams. Bet tas ir iespējams tikai tad, ja mēs esam apņēmības pilni to darīt kopā. Liels paldies par jūsu sadarbību! Paldies premjerministras kundzei. Dāmas un kungi, esam noslēguši debates par Dānijas prezidentūras darba cēlienu. Tagad uh, pārtraukšu sēdi uz dažām minūtēm. So. Herr äh, Minister Wammen, ich. Wammen, Kungs. Es Gribēju jums pateikties. Nikolai. Nikolai. Man ir prieks tevi redzēt. Thank you very much. Paldies. Tu, mana dāmas un tērni. Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Mēs turpināsim debates.